have some Avete tutti la tessera? Vai jums visiem lūdzu balsošanas kārtiņas? Iniziamo subito. Sāksim nekavējoties, mums jāiet uz priekšu ātri, diena ir um, pilna, labi, labi nu, lūgt. Viss sāksim ar darba kārtības astoto punktu ielgušā sulbaltu un vielu deficīta problēmas Eiropas Savienībā. Kāda ir iespējamie risinājumi? Mērķis Kostlings ir referents. 132 eh, grozījumi ir iesniegti, ēnu referenti ir panākuši gro, kompromisu par 11 grozījumiem. Paldies visiem par darbu! ceru, ka arī viss balsojums būs pēc iespējams konsul, vienojošāks, pārstāvot visu viedokļu. Stūlīt pat vārds arī Mārtinam tiek dots, jo ir iesniegts mutiskais grozījums. Mārtina, Ošling, vārds jums. Jā, liebe kolēģi un kolēģi. Godāmie kolēģi. Jūs redzat, ka tad, kad ir tik daudz grozījumu, vienmēr ir arī daudz darba ir jāstrādā pie satura, un es domāju, ka kopā ar ēnu referentiem mēs esam uh, mēģinājuši sagatavot pēc iespējas vairāk kompromisu. Spriežot pēc uh, kompromisu skaita, varētu teikt, ka beigās viss ir bijis viensprātis. Diemžēl ir tā, ka noslēgumā ir iesniegti arī vairāki mutiski grozījumi. Līdz ar to kompromisi tiek atkal nedaudz tā kā sagāsti. Taču tie kompromisi, par kuriem mēs esam vienojušies ar ēnu referentiem, es domāju, ka arī saglabāsies un par tiem arī vajadzētu nobalsot. Gribētu pieminēt divus punktus. Viens punkts, par kuru mums nācās ļoti plaši spriest, ir dzīvnieku olbaltumvielas. Esam atraduši kompromisu. Ar to mēs varētu sadzīvot, bet, nu, protams, noformulēt to ir diezgan sarežģīti. Es gribētu teikt, ka attiecībā uz pašreizējām diskusijām Vācijā vienmēr ir problēmas ar uzraudzību. Nu, tad varbūt mums arī vajadzētu iesniegt mutisku grozījumu. Es negribētu noklusēt arī kādu citu tematu, un tas ir ģēmo ģenētiski modificētie organismi. Šeit eh, referents ir ļoti skaidri norādījis, ka Pēc mūsu domām šis jautājums īsti neiedaras ziņojumā, jo mums ir jādomā par Eiropas kopienas uh, noteikumiem attiecībā uz olbaltumvielām. Mēs uh, šeit nerunājam par ģenētiski modificētas sojas importu atvieglošanu. Es domāju, ka tas būtu pavisam, tā būtu pavisam cita piemērošanas joma, un tāpēc mēs esam noraidījuši iespēju šeit gatavot kompromisus. Es esmu arī vērsies pie ēnu referentiem atsaukt šos grozījumus. Iespējams, ja šorīt arī kaut kas tam līdzīgs notiks. Līdz šim neesmu saņēmis nekādu tam līdzīgu signālu. Bet jebkurā gadījumā es ceru, ka balsojums par šo ziņojumu būs labs. Bene, grazie, Martini, diamo su. Paldies, un tagad sākam balsošanu. Ja neviens cits nevēlas izteikties, jums visiem ir balsojums saraksts arī ziņoja, ka ir klāt esoši arī EPP grupas 20 deputāti, tikai 17 var balsot, tātad lūdzu pārbaudiet šo. Tātad nevis 20 EPP deputāti var balsot, bet 17. Sākam balsošanu. Sākam balsot par pirmo kompromisu. Sākam balsot par pirmo kompromisu. Avete votato tutti? Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Kompromiss pieņemts. Viss kārtībā. Sā. Kāds vēlas runāt, lūdzu? Atvainojiet, man nedarbojās balsošanas karteņa, tātad es varbūt varu jums, tad bal es varu balsot ar roku, tātad nedarbojas. Jā, labi, tad balsot ar roku, ņemsim to vērā. Sākam balsot par otro kompromisu. Visi nobalsojuši, beidzam balsot par otro kompromisu. Pieņemts. Sākām balsot par 95. grozījumu. Sākām balsot par 95. Balsu, groz, eh, grozījumu. Beidzām balsot par 95. Pieņemts. C'è una richiesta di emendamento lūgums ir iesniegt mutisko grozījumu. Vispirms, vai visi esat uh, vienisprātis, lai varētu balsot par mutisko grozījumu vai ir iebildumi? Tādā gadījumā vispirms vārds tiek dots. Nē, vispirms balsojam? Jā, balsojam par mutisko Dorfu man iesniegto grozījumu. Sākam balsot. Chiusa la votazione. Beidzām balsot. Pieņemts. Dorfman mutiskais grozījums ir pieņemts. Tagad balsojam par trešo kompromisu. Sākam balsot. Trešais kompromiss. Sākām balsot. Trešais kompromiss. Beidzām balsot par trešo kompromisu. Pieņemts. Sākam balsot par 99. Sākam balsot par 99. grozījumu. Beidzām balsot par 99. Pieņemts. Balsojam par simto grozījumu. Sākam balsot par simto grozījumu. Sākam balsot. par simto. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 101. grozījums. Sākam balsot par 101. grozījumu. Kalnietis kundz grozījumu. Visi nobalsojuši, beidzām balsot par 101. grozījumu. 101. grozījums ir noraidīts. 102. Sākam balsot par 102. grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Slēdzam, beidzam balsot. 102. ir pieņemts. Tagad sākam balsot par piekto kompromisu. Sākam balsot piektais kompromiss. Visi nobalsojuši, beidzām balsot. Pieņemts. Sākam balsot par uh, 106. grozījumu. Reimers un pārējie. Balsojam par 106. grozījumu. Beidzam balsot. 106. 106. grozījums ir pieņemts. Sākam balsot. Sastais kompromiss. Sākam balsot par sesto kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. Sākam balsot par 115. grozījumu. Lavija 115. grozījums. Beidzām balsot. Pieņemts. Balsojam par 117. Mutisks grozījums. Ja visi Piekrītat, balsosim par mutisko Lavija iesniegto grozījumu. Visi piekrītat, balsojam. 117. grozījums. Sākam balsot. Beidzām balsot. Pieņemts. Balsojam par sest, septīto kompromisu. Septītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzām balsot par septīto kompromisu. Pieņemts. Sākām balsot par grozījumu 116. Sākām balsot par grozījumu 116. Nē, atvainojiet, cik priekšsēdētājs. Atvainojiet, priekšsēdētājs. Astotais kompromiss. Balsosim par astoto kompromisu. Visi nobalsojuši, beidzām balsot par astoto kompromisu. Pieņemts. Sākām balsot par devīto kompromisu. Devītais kompromiss. Lūdzu, balsojiet. Beidzām balsot. Devītais kompromiss ir pieņemts. Sākam balsot par 129. 129. grozījums Rēmers un pārējie. Visi nobalsojuši par 129. Beidzam balsot. Noraidīts. Un visbeidzot, 131. Nikulesku grozījums sākām balsot par 131. 131. visi nobalsojuši, beidzam balsot par 131. Pieņemts. Un tagad par pirmo. Sākam balsot. Beidzam balsot. Citēšana apstiprināts. Pieņemts. Otrais. Par otro apsvērumu. Beidzam. Balsot par otro. Noraidīts. Ceturtais. Ceturtais ir Kireski. Visi nobalsojuši par ceturto. Beidzam. Noraidīts. Trešais. Garsie Peres. Visi nobalsojuši par trešo. Pieņemts. Piektais. Apsvērums. Sākam balsot piektais. Neatvainojiet, piektais grozījums. Nobalsojuši visi. Beidzam balsot. Sabīna. Sastais. Sākam balsot par sesto. Beidzam balsot par sesto. Pieņemts. Septiņi. Lefol. Septītais. Beidzam balsot. Septītais. Beidzam balsot. Noraidīts. Astoņi. Astotais. Astotais sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais. Sākam balsot par devīto. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais. Balsojam par desmito. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. 11. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. Sākam balsot 12. Visi nobalsojuši noraidīts. Nē? La telepatija. Votiamo sul 13. Balsojam par 13. Sākam balsot par 13. Remers un citi. Beidzam balsot 13. Pieņemts. 14. Sākam balsot par 14. Visi nobalsojuši par 14. Labi, beidzam balsot. Pieņemts. 15. Kalnietis kundze. 15. Visi ir nobalsojuši par 15. Noraidīts. 16. Sākam balsot Dantēna 16. grozījums. Viss nobalsojuši, beidzam balsot, pieņemts 17. Nikolesku. Sākam balsot par 17. Viss nobalsojuši. Noraidīts. 18. 18. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 19. Nē, atvainojiet, cik priekšējais. Atkrīt 19. 21. tagad. Par 21. lūdzu. Sākam balsot. 21. Beidzam balsot. Pieņemts 21.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 32. 32. Dantēna grozījums. Sākam balsot par 32. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. Sākam balsot par 34. Beidzam balsot. 34. ir noraidīts. 35. sākām balsot par 35. Sākam balsot 35. Beidzam balsot 35. Pieņemts. 36. Sākām balsot 36. Beidzam balsot Pieņems 36. 37. Balsojam par 37. Beidzām balsot. 37. noraidīts. 38. Nē. Jā, viss pareizi. Balsojam par 38. Sākām balsot. Beidzām balsot arī 38. Pieņemts. 39. Sākām balsot par 39. Beidzām balsot. Pieņemts. Sākām balsot par 40. 40. Beidzām balsot. Noraidīts. 41. Sākam balsot 41. 41. Pieņemts. 42. Maiera. 42. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 43. 43. sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 44. Sākam balsot par 44. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 44. Norādīts. 45. Sākam balsot 45. Beidzām balsot par 45. Pieņemts. 46. Viss nobalsojuši. 46. pieņemts. 47. sākām balsot par 47. Visi nobalsojuši. 47. ir pieņemts. 48. 48. Sākam balsot 48. Visi nobalsojuši. Pieņemts. 49. Balsosim par 49. 49. ir pieņemts. 50. Sākam balsot 50. Pieņemts. 51. Sākam balsot. Pieņemts. 42. Sākam balsot par 52. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad sākam balsot. Tad izsidām tā viena grozījuma ir. Tālāk. 55. Sākam balsot par 55. Mēs tikai par dantēnu grozījumiem šķiet balsojam. Visi nobalsojuši labi. 55. pieņemts. 56. Sikereski. 56. Sākam balsot. Pieņemts. Sākam balsot par 57. Lavija. 57 nobalsojuši visi. Pieņemts. 58. Sākam balsot. 58. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 59. Balsojam par 59. Beidzām balsot par 59. pieņemts. 60. Sākām balsot par 60. Sākām balsot par 60. Beidzām balsot. 60 pieņemts. 61. Sākām balsot par 61. 61. Beidzam balsot. Noraidīts. 62. Sākām balsot par 62. Beidzām balsot. Pieņemts. Sešdesmit trīs. Sākam balsot par 63. Beidzam balsot par 63. pieņemts. Desmitais kompromiss. Jā, Levalu un Tanten grozījums viss pieņem, kaut kāda problēma. Tagad desmitais kompromiss. Desmitais kompromiss pieņemts.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 73. Balsojam par 73. Beidzām balsot. Pieņemts. 76. Tagad sākam balsot par 76. Beidzām balsot. Pieņemts. 77. Sākām balsot par 77. Beidzām balsot. Pieņemts. 78. Sākām balsot 78. Pieņemts. Kompromiss 11. Sākām balsot par 11. kompromisu. Jā. Ja? Kafijas pauzīte. Tagad balsojam par 11. kompromisu. Visi piekrīt kompromisam, tad tas arī ir pieņemts. Vēl tagad ir slēgta balsošana. Pieņemts 11. kompromiss. Tad mums tagad ir jāpieņem arī Ošlinga mutiskais grozījums par 11. grozījumu, eh, kompromisu. Tad balsojam par šo mutisko grozījumu 11. kompromisam. Pieņemts. Un tagad pēdējie. 84. Jēgle. 84. sākam balsot. 84. Beidzam balsot. Pieņemts. Un visbeidzot, 85. Sākām balsot par 85. Tabāždi. Beidzām balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par priekšlikumiem, kuri, kurus ir iesniegusi vīdes komiteja. Balsosim tikai par ceturto grozījumu, par ceturto grozījumu, ko piedāvā vīdes komiteja. Beidzām balsot. pieņemts. Tagad balsosim par piekto vīdes komitejas piedāvāto grozījumu. Sākam balsot. Arī pieņemts. Un sestais grozījums. Sākam balsot par sesto. Beidzam balsot. Pieņemts. Un visbeidzot, devītais grozījums no vīdas komitejas. Devītais. Beidzam balsot. Noraidīts. Nav īpaši simpātiski tā vīdas komiteja. Un tagad balsosim par grozīto ziņojumu kopumā. Tātad gala balsojums par visu ziņojumu. Par ielgušās olbaltumvielas deficīta problēmas iespējami risinājumu Eiropas Savienībā Martina Osliņa ziņojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Jose Bovei pret atturas. Nu tad slēdzam balsojumu. Varam apsveikt Mārtiņu Ošlingu. Ziņojums pieņemts. Okay. Okay. Sì, bene. Il prossimo. Un momento. Rapporto liquidier, détruit, eh? saboté. Fate un punto della situazione. Une fois de plus, le eh. programme tente la bataille. Bene, prendete una boccata. Nu ko, vajag ielpot nedaudz uh, skābekļa, jo mums jāizskatā papas Tamkos ziņojumu grozījumu ļoti ātri, jo grozījumu tur ir daudz. Are you ready to Papa Stamkos? Yes. We have a lot of votes. Well, yes. yes. Passiamo ora alla votazione sul progetto. Un tagad Džordžas Papastamkos ziņojums Eiropas Savienības lauksaimniecība un startautiskā tirsniecība. Ir iesniegti 127 grozījumi. Referents ir nācis klajā ar trīs kompromisa grozījumiem. Džordž, vai vēlēs izteikties pirms balsojuma? Nē, labi, paldies. Džordž. Un tagad ej, sākam balsot. Sākam balsot ar 18. Balsojam par 18. grozījumu. Beidzām balsot. Noraidīts. 19. sākam balsot. 19. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais kompromiss. Sākam balsot par pirmo kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. grozījums. Sākam balsot. 25. Noraidīts. Divdesmit septiņi. Balsojam, bet divdesmit septiņi. Beidzām balsot par 27. noraidīts. Divdesmit četri sākām balsot. Sākām balsot par 24. Beidzam. 24. Norēdīts. 26. Sākām balsot par 26.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 Beidzām balsot 29. Pieņemts. 30. Sākām balsot par 30. Trīsdesmitais. Beidzam balsot. Noraidīts. 31. Sākam balsot par 31. Beidzam balsot. 31 pieņemts. Balsojam par 37. Sākam balsot. Nē, atvainojiet, cik priekšsēdētājs. 32. 32. Balsojam par 32.

Beidzam balsot par 35. Pieņemts. Trīsdesmit ceturtais atkrīt, jo ir pieņemts uh, trīs un septītais. Trīsdesmit astoņi Magines. Sākam balsot par trīsdesmit astoņi. Nē, atvainojiet, saka priekšējais 36. Balsosim par 36. Balsosim pēc 36. Pieņemts. Trīsdesmit astoņi. Balsojam par trīsdesmit astoņi. Beidzam balsot. Pieņemts. 39. Par 39. 39. Beidzam balsot. Pieņemts. 50, 54. Sākam balsot par 54. 54. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par 42. Sākām balsot par 42. Četrdesmit divi pieņemts. Tagad četrdesmit trīs. Sākam balsot par 43. Beidzam balsot. Pieņemts. 45. Tagad 45. Beidzam balsot par 45. Noraidīts. Otrais kompromiss. Otrais kompromiss. Balsojam. Pieņemts. Tagad balsojam par Inta komitejas atzinumu. Sākam balsot par Inta komitejas ieteikumu. Sākam balsot. atkrīt, ja tiek pieņemts otrais kompromiss šis ieteikums. Jā, tad, tad kļūdiņa. Atvainojiet, cik priekšsēdētāji mēs nebalsojam par intā komitejas ieteikumu, jo tas atkrīt gadījumā, ja tiek pieņemts otrais kompromiss. Tālāk. Pārējiem pie 55. grozījuma. 55. grozījums. Sākam balsot par 55. Pirmā daļa. Tur ir trīs daļas, tātad sākam balsot par 55. grozījumu. Beidzam balsot par 55. Mi dice segretariāto, ka... Sekretariāts man saka, kā varētu būt arī atšķirības starp jūsu balsojumu sārakstu un arī par pēdējo sāraksta versiju, kāda ir mūsu rīcībā. La, tādēļ uzmanīgi klausieties, ko es jums saku. Tagad balsojam par grozījumu 57. Sākam balsot. 57. grozījums. Rodust grozījums. 5, 7. Nobalsojuši visi. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsojam par 59. Jāra Dofman, 59. Sākam balsot. Beidzām balsot par 59. Noraidīts. Un tagad 56. Sākam balsot. 56. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 60. 60. Balsākam balsot par 60. Beidzam balsot. Beidzām balsot 60. Pieņemts. 61. 61. Sākam balsot. Beidzām balsot. Norādīts. 62. Sākām balsot par 62. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 66. Sākām balsot par 68. Beidzam balsot par 68. Noraidīts. Jā. Yeah. Tagad balsojam par 63. 63. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sākam balsot par 64. 64. Beidzam balsot par 64. Norādīts. 67. 67 pieņemts. Sākām balsot par 65. Sešdesmit piektais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 68. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13 col voto? Sì, paragrafo 13 di, di INTA. Votiamo il paragrafo 13. Tagad balsojam par 13. punktu, tātad INTA komitejas ieteikums. 13. punkts sākam balsot. Viss nobalsojuši. Inta komitejas ieteikums 30. punkts. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad 69. rodustu grozījums. Sākam balsot 69. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Balsojam par 70. 70. Beidzām balsot par 70. Pieņemts. Septiņdesmit viens. Nikolsona. Sākam balsot par septiņdesmit pirmo. Sākam balsot 71 pieņemts. Tagad balsojam par 76. Luis Paulo Alves. 76. sākam balsot. Visi nobalsojuši. Izskatās, ka noraidīts. Jā, noraidīts. Balsojam tagad par 77. Septiņdesmit septiņi sākam balsot. Beidzām balsot. Noraidīts. 78. Fontāna. Sākam balsot. Beidzām balsot par 78. Noraidīts. 79. Sākam balsot par 79. Noraidīts. 81. Sākam balsot par 81. Beidzam balsot. Noraidīts. 82. Sākam balsot par 82. Beidzam balsot par 82. Pieņemts 83. Ir 83. Pieņemts. 84. Balsosim par 84. Sākam balsot. Noraidīts. 86. Sākām balsot 86. Beidzām balsot 86. Noraidīts. 87. Sākām balsot par 87. Beidzām balsot. Pieņemts. Un tagad balsosim par dažiem īnta komitejas eh, priekšlikumiem. Septītais punkts. Sākam par to balsot. Beidzam balsot, norādīts. 88. Re, sākam balsot par 88. Beidzam balsot. Pieņemts. 89. Sākam balsot. Pieņemts. Un tagad balsosim par 92. Sākam balsot par 92.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 Beidzām balsot par 94. Pieņemts. Sākam balsot par 122. grozījumu. Herberts Dofmans. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. 122. Pieņemts. Trešais kompromiss. Sākam balsot par trešo kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 105. Simtu piektais grozījums. Mērķis izdoties, jā, varbūt tā ir tikai detaļa priekšsēdētāji, bet tā, ka 101. grozījums nav kompromisā, kādēļ par to nebalsojam, kādēļ mēs uzreiz pārlecam uz 105. kādēļ tad izlaižam 101. Sekretariāts man saka, ka tas atkrīt, jo tas ir iekļauts kompromisa grozījumā. 105. Sākām balsot par 105. Beidzām balsot par 105. noraidīts. Tagad balsosim par 106. Balsojam par 106. referenta grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad mums ir jābalso Intas komitejas piedāvātājs piektais punkts. Sākam balsot. Pie. Tagad 107. 107. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. 107. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsojam par 108. Sākam balsot par 108. Simt astoņi norādīts. Beidzam balsot, tad ir norādīts. 109. Divās daļās. Balsojam par pirmo daļu. 109. pirmā daļa. Sākam balsot. 109. pirmā daļa pieņemta. Tagad 109. grozījuma otrā daļa. Sākam balsot. 109. otrā daļa. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsojam par 111. Nikolsona grozījumu. Sākam balsot. 111. Pieņemts. Tālāk 112. Grūzījums 112. Pieņemts. 113. Sākām balsot ar 113. 113 pieņemts. Tagad sākām balsot par 114. 114. Beidzām balsot pieņemts. Simtu piecpadsmitais divās atsevišķās daļās, pirmā daļa sākam balsot. Beidzām balsot par pirmo daļu. Pieņemts. Tagad otrā daļa. Sākām balsot par otro daļu. Beidzam balsot, otrā daļa pieņemta. Labi. 116. Sākām balsot. Pieņemts. Tagad atkal ir Inta komitejas ieteikums. Papildinājums. Balsojam par to sākam balsot. Visi piekrīt. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Tagad vēl viens referenta grozījums 117. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsojam par 119. Sākām balsot par 119. Beidzām balsot. Pieņemts. Balsosim tagad par Inta komitejas ieteikumu. Papildinājums. Balsojam, sākam balsot. Beidzam balsot, pieņemts. Simtu divdesmit. Sākam balsot par 120. Pieņemts 120. 121. Sākām balsot 121. Beidzam balsot. Pieņemts. 123. Balsojam par 123. Beidzam balsot. Pieņemts. Sāk tagad. Sākam balsot ar 120, 124. grozījumu. Daudz autoru. 124. Sākam balsot. Pārspīlēts grozījums, bet pieņemts. Ir runā kāds, kad bez mikrofona. 125 jēglas grozījums. Sākam balsot. Pieņemts. Simtu divdesmit seši. Sākam balsot. 126. Norādīts. 127. Sākām balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Impe komitejas 13. punkts. Sākām balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. punkts. Impe komitejas ieteikums. Sākām balsot. Noraidīts. 14. noraidīts. 15. Sākam balsot. Pieņemts. 15. pieņemts. Tagad apsvērumu punkts. Pirmais. Ātri, ātri. Pirmais. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais. Otrais grozījums. Viss nobalsojuši. Pieņemts. Trešais. Sākam balsot trešo. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais. Sākam balsot par ceturto. Beidzām balsot. Pieņemts. Piektais. Nobalsojuši visi. Beidzām balsot par piekto pieņemts. Sākam balsot par sesto. Sākam balsot par sesto. Beidzam balsot. Noraidīts. Astoņi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septiņi. Sākam balsot par septīto. Beidzam balsot. Desmit. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Vienpadsmit. Sākam balsot. Viss nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Deviņi. Sākam balsot. Nobalsojuši visi par deviņi. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. 12. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Pieņemts. 15. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 13. Sākam balsot 13. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. 16. Sākam balsot. Nobalsojuši visi. Beidzam balsot, pieņemts. 14. sākam balsot. Pieņemts. Lūdzu, 17. sākam balsot. Pieņemts. Un visbeidzot. Forse io non avevo eh, votato. Io non ho votato io. <laughs> es neesmu balsojis, jā, es neesmu balsojis. Sekretārs pie, sekretariāts pierakstīja man balsojumu. Es man nobalsoju, nebaidieties. Un tagad uh, attīstības devi komitejas uh, ieteikumi, priekšlikumi. Sākam ar pirmo punktu. Pirmais punkts. Balsojam. Beidzām balsot. Pieņemts. Otrais. Otrais ieteikums. Balsojam. Beidzām balsot. Arī Pieņemts. Trešais. Trešais balsojam. Sākam balsot. Par trešo punktu. Dēvi komitejas ieteikums. Pieņemts. Tagad sastais. Sastais punkts. Sākam balsot par sastumu. Beidzām balsot. Noraidīts. Tā, septītais punkts, divas, eh, divi balsojumi. Vispirms par pirmo daļu. Sākām balsot. Beidzām balsot. Otrā daļa. Tad ir pirmā pieņemta, tagad otrā. Sākam balsot. Noraidīts. Tagad astoņi. Astotais punkts. Beidzām balsot par astoto, noraidīts. Un tagad balsojam par grozīto rezolūciju. Gālā balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts, apsveicam. Džordžs Papastamkos. Labi. Minūtīt, un tad pārējiem pie nākamā. Informazione importante. Man ir, in, ir ļoti svarīgs paziņojums. Šo pēcpusdienu ir paredzēta uzklausīšana, un tā notiks panārsēžu zālē. Tas nozīmē, ka uzklausīšana tiek organizēta tātad plenārsēžu zālē, nevis šeit. Tur mēs varēsim uzņemt savus viesus. Tagad mums ir jāpievēršas eh, pēdējiem eh, balsošanas ziņojumam, kas ir paredzēts šorīt, un tas ir Ieglas kundze ziņojums par sieviešu lomu lauksaimniecībā un lauku reģionos. Ir iesniegti 137 grozījumi, ir eh, pieņemti septiņi kompromisi, Elizabet, vai jums ir kas sakāms? Lielas paldies! Lielas paldies, priekšsēdētāji! Godāmie kolēģi! Man ir ārkārtīgi būtiski tas, ka es uh, varēju labi sadarboties ar visiem, gan ar ēnu referentiem, gan arī ar pārējiem līdzstrādniekiem. Uh, Šis darbs bija patiešām interesants. Es patiešām nebūtu domājusi, ka arī no ārpuses būs tik daudz jautājumu un arī tik daudz ieguldījumu. To var redzēt gan grozījumos, gan arī kompromisos. Mēs strādājām tā, lai ziņojums pēc šodienas balsojuma iekļautu skaidru nostāju un lai tas arī labi norādītu uz uh, to, ko sieviešu komiteja bija vēlēsies panākt. Sieviešu komitejā jau ir uh, pieņemts attiecīgs balsojums. Es vēlētos pieminēt trīs svarīgākos punktus. Pats svarīgākais šajā ziņojumā ir uh, tas, ka uh, lauksainiecības komiteja skatās gan uz ekonomisko pusi, gan arī uz sieviešu sociālo lomu lauku reģionos, un it īpaši uzsver šīs lomas stiprināšanu. Esmu jau vairākas reizes to uzsvērusi, ka mums ir uh, vajadzīga pozitīva sieviešu diskriminācija. Tas attiecas uz visu darbu um, lauksaimniecības jomā. Un es uh, vēlētos jums pateikties par to, ka mums ir izdevies atrast um, tādu formulējumu kompromisos, kas um, pēc mutiskajiem grozījumiem kļūs vēl skaidrāks, kaut gan tas jau bija skaidrs. Uh, Daži grozījumi, kurus es nevaru akceptēt, ir tie, kur ir runa par infrastruktūru. Infrastruktūra lauku reģionos ir ārkārtīgi būtiska, to mums noteikti ir jāstiprina, bet ja ir runa par satiksmes iekļaušanu otrajā pīlārā, tad ņemot vērā diskusijas par kopējo lauksainiecības politiku, eh, es to tā īsti nevaru akceptēt. Vakar transporta komitejā mēs par to runājām. Šis temats eh, piederās pie šīs komitejas jomas. Protams, ka ir vajadzīgs eh, nodrošināt vairāk finanšu līdzekļu eh, transporta attīstībai lauku reģionos, taču par to ir atbildīga transporta komiteja un arī reģionālā komiteja. Mums šajā šaurajā lauksainiecības līdzekļu jomā es nedomāju, ka mēs varētu rast vēl finanšu līdzekļus otrajā pīlārā transporta attīstībai. Uh, 131. grozījums, kur ir runa par eh, prasībām no dalību valstīm, tātad, lai nodrošinātu, ka laulātie vai arī kādas, eh, kād, kādā reģistrā ierakstītie, lai tie netiktu uzskatīti par eh, lauksainiecības uzņēmumu līdzstrādniekiem. Pamatos es to varētu atbalstīt, bet šis, šī redakcija ir pārāk spēcīga. Uh, to varētu uzskatīt par iejaukšanos dalību valstu subsidiritātē. Uzskatu, ka formulējums, kas ir iekļauts 19. punktā, ir daudz labvēlīgāks formulējums. Tas arī norāda uz šo problēmu, un sākotnējā tekstā šis teksts ir tāds, ka aicina veicināt sieviešu lomu lauksainiecībā ar to, ka faktiski un arī tiesiski e, šīm sievietēm būtu iespējas veikt e, darbu lauksainiecības uzņēmumos un lai šī darba veikšana tiktu atvieglota. Tieši tāpēc es gribētu visus aicināt rast vienprātību, lai šo grozījumu mēs varētu norādīt un mēs varētu atstāt e, tekstā oriģinālo redakciju. Tagad Es uh, vēlētos uh, teikt, ka tiešām ceru, ka balsojums izdosies un galu galā šis ziņojums būs patiešām veiksmīgs. Lielas paldies! Lielas paldies! Paldies Elizabetei par uh, šiem ļoti skaidriem vārdiem. Mēs noteikti ņemsim tos vērā un tagad varam sākt balsot. Sāksim ar pirmo kompromisu. Sākam balsot. Pieņemts. 39. Trīsdesmit devītais ir norādīts. Četrdesmitais. Četrdesmitais. Vai visi ir nobalsojuši? Norādīts. 41. 41. Pieņemts. Septītais kompromiss. Vai visi ir nobalsojuši? Septītais kompromiss ir pieņemts. 42.

45. Četrdesmit piektais. Norādīts. Četrdesmit sastais. Norādīts. 47. 47. Pieņemts. 48. Vai visi nobalsojuši? Norādīts. 50. Norādīts.

Pieņemts. 53. Vai visi nobalsojuši? Pieņemts. 54. Pieņemts. 55. Pieņemts. Otrais kompromiss. Vai visi nobalsojuši? Trīsdesmit sestais. Vai visi nobalsojuši? Labi, pieņemts. Trešais kompromiss. Vai visi nobalsojuši? Pieņemts. 72. Tas ir mutisks grozījums vai kādi iebildumi? Ja nav iebildumu, tad balsosim par 72. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Pieņemts. 74. Vai visi nobalsojuši? Noraidīts. 75. Septiņdesmit piektais. Norādīts. 76. Tas ir mutisks grozījums, vai kāds iebilst? Ja neviens neiebilst, tad balsosim par 76. Vai visi nobalsoši? Pieņemts. 77. 77. ir noraidīts. 78. Noraidīts. 79. 79. Tas ir priekšsēdētāja grozījums. Vai viss nav balsojuši? Sirsnīgi pateicos. 80. Atturās viens, kurš tad tas bija? Tad 80. Astoņdesmitais ir norādīts. Astoņdesmit pirmais. Pieņemts. 82. Balsojam tagad par 82. Vai visi nobalsojuši? Norādīts. 83. Balsājums par daļām. Balsājam par pirmo daļu. 83. pirmā daļa. Vai visi nobalsojuši? Pieņemta. Otrā daļa. 83. grozījuma otrā daļa. Vai visi nobalsojuši? Norādīta. Mutisks grozījums. Visi piekrīt šim grozījumam. Tad balsosim par 84. To, kas ir mutisks grozījums. Pieņemts. 85. Nikolsona grozījums. Vai visi nobalsojuši? 85. ir noraidīts. 86. Noraidīts. 88. Vai visi nobalsojuši? Norēdīts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Pieņemts. up, or sí? No? Ah, siete no. Oh, we have to go back to 89. Sì. Chiediamo scusa. Avete ragione, bisogna votare. Es atvainojos. Jums ir taisnība. Mums ir vēl jābalso par 89. 89. Pieņemts. Un tagad 90. Balsojam par 90. grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Pieņemts. Tagad varam strādāt tālāk. Es atvainojos. 97. Reimers grozījums. 97. Vai viss nobalsojuši? Noraidīts. 98. Vai visi nobalsojuši? Noraidīts. Deviņdesmit devītais. Vai visi viens prātis, tad eh, pieņemts. Mutisks grozījums, ko iesniedz referente. Vai visi piekrīt, tad balsosim par šo grozījumu. Lulīngas kundze vēlējās runāt. Jā, priekšsēdētāj, esmu šī grozījuma autora un vēlos pievērst jūsu uzmanību tam, ka franču valodas versijā par mutisko vai par kuru mēs te ne... vēlos pievērst jūsu uzmanību neprecīzam tulkojumam. Nevajag runāt par uh, maternitātes uh, aizsardzības pakalpojumiem. Es, ievie, es iesniedzu šo grozījumu ne tikai, lai citātu vienkārši kādu direktīvas numuru, bet lai precīzi uh, minētu, par ko tad runa ir šajā direktīvā. Lūk, tādēļ es nesaprotu, kādēļ referents ir pret to. Uh, Es vienkārši atgādinu to, kas ir minēts direktīvā, kurs, kur mēs pieņēmām attiecībā uz ģimenēm un tam līdzīgi. Elizabetē Ieglē dodu vārdu. Lūdzu. Attiecībā uz oriģinālo tekstu tad, eh, protams, Lulīgas kundzei ir pilnīga taisnība. Ordinālajā tekstā ir atsauce uz 2010. gada direktīvu, un es eh, domāju, ka mēs eh, nevaram sākotnējā tekstā tad vienkārši atkārtot šīs direktīvas saturu. Dulīgas kundze saka, ka lauksaimnieku laulātajiem un partneriem vajadzētu nodrošināt vajadzīgās tiesības, uh, tā, lai varētu nodrošināt dažādas maternitātes pabalstus un tā tālāk. Kompromisos ar grozījumiem, ko ir iesnieguši sociāldemokrātie Garsies Pereses kundze un citi, mēs esam jau labi paredzējuši visas šīs tiesības. Mums nevajadzētu tagad runāt par atsevišķām lietām, tāpēc es uzskatu, ka vajadzētu pieturēties pie balsošanas saraksta. Jā, es pilnībā piekrītu Ieglas kundzei. Es gribētu zināt, vai Lulīngas kundze vēl ar vienu ir pretī jo, ja viņi ir pretī, tad saskaņā reglamentu mēs nedrīkstam balsot. Es nesaprotu priekšsēdētāji, kādēļ mēs skaidri nepasakām un necitējam to, kas ir minēts šajā direktīvā, jo cilvēki, kuri lasa šo tekstu, viņiem tas nepalīdz, vienkārši, ka viņi izlasa direktīva 2004, 41, ir ļoti svarīgi pateikt par ko mēs eh, runājam šajā direktīvā, un ir ļoti svarīgi to minēt. Man tas ir būtiski. Es biju šīs direktīvas referente. Elisabeth, se, se d'accordo, noi votiamo, vot, votando, votando il 100. Ja Elizabete ir eh, vienisprātis, tad mēs varam uh, balsot par simto grozījumu un varam, protams, to ņemt vērā. Labi. Tātad simtais grozījums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Lulīngas kundzes grozījums, simtais grozījums tiek pieņemts. Problēma ir atrisināta. 101. grozījums. Nē? 102. Harkins grozījums. Vēl visi nobalsojuši? Noraidīts. 103. grozījums. Divās daļās. Pirmā daļa. Pirmā daļa 103. grozījumā. Pieņemta. Otrā daļa 103. grozījumā. Pieņemta. 106. Nikolsona grozījums. Vai visi nobalsojuši par 106. Pieņemts. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Pieņemts. Simtu sešpadsmitais. 116. grozījums. Vai viss nobalsojuši? Pieņemts. Sestais kompromiss. Pieņemts. Tagad varam balsot par 121. Vai visi nobalsojuši? 121. ir noraidīts. Simt divdesmit trešais. Viens, divi, trīs. Simt divdesmit trešais grozījums. Norādīts. 124. 124. grozījums. Pieņemts. Nē, norādīts tomēr. Norādīts. 125. Pieņemts. 126. Simt divdesmit sastais tiek norādīts. Simt divdesmit septītais. Pieņemts. Simt divdesmit astotais. Vai visi nobalsojuši? 128. tiek norādīts. Mutisks grozījums. Iesniegusi Garsie Peresa. Vai kāds ir pret? Neviens nav pret, tad varam balsot par 129. Pieņemts. 130. 130. Vai visi ir pār? Jā, pieņemts. 131. Vai visi nobalsojuši norādīts? 132. Vai visi nobalsojuši? Noraidīts.

136. Noraidīts. Pirmais. Pirmais grozījums. Vai visi nobalsojuši? Pieņemts. Otrais. Noraidīts. Trešais pie apsvērumiem. Pieņemts. Ceturtais. Ceturtais. Vai visi nobalsojuši? Noraidīts. Sastais. Sestais grozījums. Pieņemts. Septītais. Septītais. Noraidīts. Astotais. Astotais grozījums. Vai visi nobalsojuši? Noraidīts. Devītais. Sākam balsot. Devītais grozījums pieņemts. Vēl viens mutisks grozījums iesniegusi Ieglas kundze referente. Balsojam par šo grozījumu, ja visi tam piekrīt. Labi, sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. 12. Vai visi nobalsojuši? Pieņemts. 13. Mutisks grozījums, ko iesniegusi Dančilas kundze. Visi piekrīt, ka mēs balsosim par šo grozījumu. Labi. Beidzām balsot. Pieņemts. 14. Nē, es atvainojos. 16. 16. grozījums. Melcera grozījums. Norādīts. 18. Astoņpadsmitais grozījums ir pieņemts. Deviņpadsmitais. Norādīts. 20. Vai visi nobalsojuši? Noraidīts. 21. grozījums. Vai visi nobalsojuši? Noraidīts. 22. Noraidīts. 24. Melcer grozījums arī noraidīts. 26. grozījums divās daļās pirmā daļa. 26. grozījuma pirmā daļa. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Pieņemta. Otrā daļa 26. grozījumā. Vai visi nobalsojuši? Labi. Noraidīts. 27. Norādīts. 29. 29. grozījums pieņemts. 30. 30. grozījums. Vai visi nobalsojuši? Noraidīts. Un pēdējais 31. grozījums. Divās daļās. Pirmā daļa Sākam balsot par pirmo daļu. Vai visi nobalsojuši? Balsojums slēgts. Pieņemts. Pieņemta pirmā daļa. Otrā daļa. 31. grozījuma otrā daļa. Vai visi nobalsojuši? Labi. Otrā daļa ir norādīta. Tagad varam balsot par visu ziņojumu. Jēglas kundzes ziņojums. Ar grozījumiem Lūdzu, balsojiet, vai visi nobalsojuši? Tad man atliek tikai apsveikt Ieglas kundzi par to, ka viņi ir uzrakstījuši šo ziņojumu par sieviešu lomu lauku reģionos. Dobjāmo kontinuāre! Un tagad mēs esam pabeiguši desmito punktu un pārējām pie nākamā darba kārtības punkta izskatīšanas. Va bene, un minūto di stretching. Labi, viena minūte kāju iztaipīšanas pauze. Prendiamo il lavoro. Dāmas un kungi, atsāksim darbu. Sākam ar darba kārtības 11. punktu. Tātad par Eiropas Savienības Norvēģijas nolīgumu par lauksainiecības produktu papildu tirsniecības atvieglojumiem Ričards Ašvorts ir atzinums sagatavotājs kas paredz arī attiecībā uz lauksaimniecības produktu apmaiņu liberalizāciju un arī arī šīs divpusējās tirzniecības nolīgums, par kuriem arī tik tika vestas sārunas no 8. gada marta līdz pat šodienai. Um, lai varētu pilnībā liberalizēt uh, īpaši jūtīgu lauksaimniecības produktu uh, tīrzniecību. Šī apmaiņa ir apmēram 60% apmērā starp Eiropas Savienību un Norvēģiju, runājot, kā, runājot arī par eh, dažiem pārtiks produktiem, piemēram, eh, eh, gaļu un tam līdzīgi ir arī paredzēta īpaši tarifi, īpaši nosacījumi attiecībā uz šo, piemēr, uz tarifu, piemēram, arī siera produktiem. Ašvarkungs ir sagatavojis atzinumu piedāvā arī komisijas priekšlikumu apstiprināšanu. Eh, līdz ar to vārds eh, Ašort kungam un pēc tam uzsāksim debates. Lūdzu, Ričard. Uh, chairman, Priekšstādātāja kungs, labdien! Kā jau jūs teicāt ievadvārdos, šis ir ziņojums, ko ir sagatavojusi Startautiskās tirzniecības komiteja, bet lauksaimniecības un lauka attīstības komiteja ir uzaicināta sniegt atzinumu, jo ziņojums tomēr skar lauksaimniecības ražojumus. Kā jau jūs teicāt, nolīgums, pēdējais nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Norvēģijas karalistu un Eiropas Savienību, tolaik Eiropas kopienu, Tajā runa gāja, ka ik pēc diviem gadiem šis nolīgums ir jāpārskata. Tātad nolīguma ietvaros ir vispārīgi nolīguma noteikumi, kuros runa iet par dažādiem tarifiem, kuri ar laiku tiks samazināti, un šīs samazināšanas detaļas tiks atrunātas vēstuļu apmaiņas veidā. Tātad patreizējais nolīgums pieprasa turpmāku lauksaimniecības produktu tirsniecības liberalizāciju, un pilnīga liberalizācija tiek pieprasīta dažiem delikātiem un interesantiem produktiem. Piemēram, 60% no lauksainiecības produktu tirzniecības starp Norvēģijas karalistu un Eiropas Savienību būs pilnībā liberalizēta, tātad nekādu tarifu. Šobrīd mēs esam vienojušies par vairākiem delikātiem produktiem. Runa iet par gaļu, piena produktiem, augļiem un dekoratīvajiem augiem, un tas ir akceptēts pilnīgi visiem gadījumiem īpaši nosacījumi ir tikuši izveidoti siera produktiem, siera tarifu likmēm. Un līgums attiecās apmēram 700 tūkstošiem tonu siera. Runājot par ietekmu uz budžetu, tad muitas ieņēmumu zaudējumi tiek lēsti 4,96 miljonu eiro apmērā, bet tas ir tikai apmēram. Es tikai vēlētos vēlreiz izteikt manu pateicību gan komisijas darbiniekiem, gan arī mūsu komitejā strādājošajiem un priekšsēdētāja kungs. Es vēlētos ieteikt, lai mūsu komiteja ar balsojumu atbalstītu šo atzinumu. Paldies, Ričard. Es domāju, ka varam iet uz priekšu gana ātri. Informēju arī jūs par to, ka jā, Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 27. janvāris, pulkstens 12. Informēju arī par to, ka šai komitejā balsošana ir paredzēta 7. februārī. februārī. Ja ne jau nekādu iebildam, protams, došu arī vārdu komisijas pārstāvim, bet vispirms Lavīkungam, lūdzu. Lavīkungam. Gribēju tikai īsti uzdot jautājumu komisijai. Es redzēju, ka Eh, līguma priekšlikumā projektā ir eh, arī, eh, arī tās, šī saikna attiecībā uz produktiem. Tātad tur ir runa par citrus augiem, izņemot apelsīnus. Un nav tur nekādas, eh, nevienā kategorijā neparādās šie apelsīni. Es gribētu zināt, eh, kāds eh, sistēma režīms ir paredzēts tieši apelsīniem. Jo, nu, Eiropā dienvidos apelsīnu tirgus ir gana liels, un tādēļ arī tulīt došu vārdu saka priekšsēdētājs komisijai, lai komisija varētu atbildēt. Šeit ir trīs pārstāvi Klarks. Klimovā. Lūdzu, kurš vēlas izteikties, lūdzu. Thank you, Chairman. Let me, let me... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms es iepazīstināšu ar sevi. Es esmu Džons Klarks, kas ir starptautiskās tirzniecības agrī lauksaimniecības ģenerāldirektorāta starptautiskās tirzniecības nodaļas priekšsēdētājs. Mēs vēlētos pateikties Ašvort kungam, kas ir atzinums sagatavotājs. Mēs vēlētos pateikties par to, par mūsu sadarbību Un mēs vēlētos pateikties arī komitejas strādājošajiem. Katrā ziņā nolīgumu nebija vienkārši panākt, kaut arī mums ir klauzula par lauksaimniecības produktu tarifu liberalizāciju, bet eh, ar Norvēģiju runāt nav pietiekami viegli. Kā jau jūs ziniet, Norvēģijai ir samērā nedaudz lauksaimniecības sektoru produktu, ārkārtīgi gara robeža, ierobežots e-, eksporta E, potenciāls un ļoti liela sadarbība ar Eiropas Savienību lauksaimniecības tirzniecības ziņā. Līdz ar to tālāk sarunas bija samērā sarežģītas, bet, kā tas šobrīd ir izrādījies, mēs esam atrunājuši dažādas nosacījumus, un šobrīd rezultāti jūs redzat savās matī, mapītēs. Kā jau referents teica, Norvēģija ir liberalizējusi vēl papildus 20% importa tarifu, un šobrīd ir pilnībā liberalizēta apmēram 60% no lauksaimniecības produktiem, un pārējie 40% ir adekvātas tarifa likums ietvaros. Runājot par apelsīniem. Mēs e, runājām par apelsīniem ar Norvēģiju, bet tā ir viena no jomām, viena no nozarēm, kurās, no, ar, par kuru Norvēģija vienkārši atsakās runāt. Līdz ar to ceram, ka par apelsīniem mēs varēsim vienoties nākotnē. Tieši tāpat, priekšsēdētāja kungs, Norvēģijas karalists un Eiropas Savienības saru, sarunās mēs runājām par iespēju arī palielināt Norvēģijas eksportu uz Eiropas Savienību, bet, kā jau es teicu, Norvēģijai ir neliels eksporta potenciāls, un mēs nedomājam, ka tas būtiski pieaugs uz Eiropas Savienības valstīm. Un visbeidzot, mēs eh, sagaidām, ka Norvēģijas parlaments ratificēs nolīgumu, sagaidām tā ratifikācija februāra beigās, un pēc tam komisija un padome parakstīs nolīgumu, un mēs ceram, ka arī parlaments piekritīs nolīgumam. Un tad tas stāsies spēkā. Paldies! Bene, ringraziamo. Liels paldies eh, Klārka kungam, un ja piekrīt referents, tad arī noslēgsim diskusijas šeit. Atgādinu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 27. janvāris 12, un balsosim 7. februārī. Labi? Jā, tad slēdzam diskusijas. Liels paldies! Tagad pārējām pie 12. punkta darba kārtībā - lauksaimniecības produktu kvalitātes schēmas kāds tiek piemērots lauksaimniecības produktiem. Šeit ir ļoti runa par svarīgu likumdošanas uh, aktu. Pirmā viedokļa apmaiņa, kā jūs zināt, komisija atklājā ar kvalitātes pakotni pagājušajā gada decembrī. Bija arī sabiedrības konsultācija, tika publicēta zaļā grāmata par kvalitāti 2009. gadā. Pakotnē ir divi priekšlikumi regulu priekšlikumu, viena, kas attiecas uz lauksaimniecības produktu kvalitātes sistēmu un otra par tirzniecības normām. Abi dokumenti, vadlīnijas ir certifikācijas sistēma, otra par uh, um, ņemo produktu mārķēšanu. Ir arī ņemti vērā arī mūsu uh, komitejas uh, ieteikumi, pie kur strādāja Čakarlo Skota, pievērš arī jūsu uzmanību nosacījumiem attiecībā uz deleģētajiem aktiem. Tie ir ļoti svarīgi. Iz, kādā veidā šī politika tiks īstenota tuvāko gadu laikā, ir jāharmonizē arī aspekts, kurš ir saistīts Lisabonas līgumu. Šodien notiek pirmā viedokļa apmaiņa par komisijas priekšlikumiem. Turpināsim mūsu diskusijas arī darba grupā, kas notiks 15. martā. Tūlīt padodu vārdu komisijas pārstāvim Salas kundze, kura ir atbildīgā direktora par kvalitātes jautājumiem lauksaimniecības iedarā direktorātā. Un pēc tam, protams, došu arī vārdu uh, Peres referentiem. Lūdzu, kom. Paldies, prieksēdētāja kungs kungs, godātās dāmas un kungi. Paldies, ka mums ir iespēja prezentēt par lauksaimniecības produktu kvalitātes sistēmu. Jebkurā gadījumā tā ir pakotne. Atbildīgais komisārs jau prezentēja šo kopīgās lauksaimniecības komitejas aspektu, un kā jau jūs noteikti zinat, mēs esam šobrīd izgājuši cauri ļoti ilgam samierināšanas procesam un sarunu procesam. Uh, Vēlētos tikai vēlreiz atgādināt, ka 2008. Eh, gadā mūsu ģenerāla direktorāts sagatavoja zaļo grāmatu, kurā bija apvienoti visi refer, visi atzinumi, un 2009. Eh, gadā mēs nācām klajā ar jaunu priekšlikumu, kurā bija jaunas vadlīnijas kurā komisija vēlreiz izgāja cauri visam, kas ir sasniegts lauksaimniecības produktu kvalitātes schēmā. Un tagad ir šis jaunais priekšlikums, kas parādījās pirms pāris nedēļām, un ar kuru mēs turpināsim strādāt, ar kuru par pamatu ņemot mēs turpināsim strādāt. Runājot par kvalitātes pakotni, kā jau jūs teicāt, tam pamatā ir divi likumdošanas aktu kopumi. Ah, Vispirms par tirniecības normām un otrais par eh, kvalitātes sistēmām, kurā jau runa iet par geogrāfiskās izcelsmes marķējumu un citiem. Tad ir divi komisijas izstrādāti tiesiska satura teksti, kuros runa eh, iet par dažādu lauksaimniecības produktu sastāva, ingredientiem, un, protams, runiet arī par tā saucamo brīvprātīgo marķēšanu, brīvprātīgo kvalitātes schēmām. Mēs vēlētos palīdzēt Eiropas lauksaimniekiem, lai viņi varētu klasificēt un arī marķēt savus produktus, piemēram, ja tie nāk no kāda konkrēta ES reģiona. Jo, protams, katram lauksaimniekam, kurš ir konkrēti specializējies kādā jomā, ir svarīgi, lai tas parādītos arī kvalitātes novērtējumā. Un tas arī labāk palīdz komunicēt ar patērētājiem. Runājot par šo likumdošanas priekšlikumu par tirsniecības normām, tad eh, Lisabonas līgumā jau ir atrunāts šo normu kopums. Un uh, ir tādas likumdošanas normas, kas ir vispārīgas, un pēc tam ir arī specifiskākas. Jautājums, ko tad lauksaimnieks vēlas? Protams, kā patērētājs un arī lauksaimnieks vēlas, lai produkts būtu veselīgs, un mēs esam izstrādājuši vispārīgu ietvaru, kas ļautu izstrādāt konkrētākus tirsniecības nosacījumus, kuri būtu stipri specifiskāki. Mēs runājam arī par dažādām nozarēm, un arī par ietekmes seku izvērtējumu. Kā jau zināms, tas ir ārkārtīgi delikāts jautājums, par to daudz tiek runāts gan sabiedriskajā telpā, gan arī komisijā. Un eh, kom šobrīd arī komisijā ir jauns, eh, jauns likumdošanas priekšlikums. Runājot par kvalitātes schēmām, Tātad komisija vēlas vienkāršot patreiz spēkā esošās un darbojošās sistēmas. Runa iet par izcelsmes marķējumu, par geogrāfisko marķējumu un par tā saucamajiem tradicionālajiem produktiem. Komisija vēlas izstrādāt jaunas iespējas, kuras ļautu izcelt produktu konkrētās pozitīvās īpašības, un tas parādītos kvalitātes marķējumā. Yeah. Runājot par izcelsmes marķējumu un geogrāfisko marķējumu, tad komisija ir mēģinājusi izstrādāt konkrētas definīcijas par to, ko tas nozīmē, un mēģināts savērpt kopā marķējumu ar geogrāfisko marķējumu, jo šeit runa iet par zināmā mērā autortiesību, ja vēlaties aizstāvēšanu. Vēl bez tam komisija ir mēģinājusi konkretizēt to lomu, ko ražotāju grupas un ražotāju apvienības varētu spēlēt šajā procesā. Tātad eh, šis marķējums, kā tas tiks izmantots un kas to sniegs, kas noteiks kritērijus? Protams, eh, ka mēs mēģinam arī īsināt procesa garumu, jo ļoti daudz sūdzas, ka birokrātija griežas ārkārtīgi smagi un neelastīgi, un mēs vēlamies izveidot tādu procedūru, kas visiem atvieglotu dzīvi, gan tiem, kuri marķējumu uzliek uz produktu, gan tiem, kas to vēlāk pārdod. Runājot par tā saucamajām gara, garantētajiem produktiem, tad šeit situācija ir ārkārtīgi sarežģīta un eh, vēlētos jums pateikt atklāti, ka ir tādi nosacījumi un noteikumi, kurus mēs, pat komisijas eksperti, nesaprotam. Mēs vēlamies izveidot tādu sistēmu, kas ļautu uh, vienkāršot marķējumu izsniegšanu un procedūru. Un, piemēram, ja kāds vēlas kādu konkrētu nosaukumu specifiskam ražojumam, tad eh, procesam ir jākļūst vienkāršākam. Īpaši tas attiecās uz pārstrādātajiem lauksaimniecības produktiem. Protams, ka geogrāfiskais marķējums pēc savas būtības ir loģisks, jo tas eh, konkretizē kādu īpašu teritoriju. Uh, bet vienlaicīgi šajā geogrāfiskajā marķējumā parādās arī eksperta zināšanas un prasmes kādu konkrētu produktu ražošanā. Taču ir tādi ražotāji, lauksaimniecības produktu ražotāji, kuri vēlētos uzsvērt kādu konkrētu šī produkta īpašo īpašību. Runājot par dažādiem ražotājiem, tad šajā likumdošanas pakotnē runa iet par diviem, diviem komisijas izvēlētiem ceļiem. No vienas puses ir tā saucamie produkta sastāvdaļas, kuri arī parādīsies geogrāfiskajā marķējumā, Un vēl bez tam komisija ir izstrādājusi rekomendācijas, un šīs rekomendācijas ir visādā ziņā loģisks. Un rekomendācija nolūks ir patērētājiem sniegt labāku izpratni par to, kas tad produktā ir iekšā. Protams, ir vesela virkne ieteikumu par to, kā izvairīties no viltošanas, un arī tas, arī šo noteikumu nolūks ir stiprināt ražotāju pozīcijas tirgū. Tā tad kopsavilkumā varētu pateikt, ka mēs vēlamies palīdzēt ar šiem likumdošanas aktiem. Komisija vēlētos sniegt lauksaimniecības produktu ražotājiem, palielināt savu ražojumu kvalitāti, uzlabot patērētāju veselību un arī labāk parādīt savus produktus tirgū. Protams, ka mums būs vēl detalizētas diskusijas tuvākajos mēnešos, un esmu pārliecināta, ka mēs visi mēģināsim sadarbīt, sadarboties un panākt pēc iespējas labāku risinājumu. Paldies! Molto bene, grazie alla... Liels paldies komisijas pārstāvēji, Salas kundzei. Tagad vārds mūsu referentē Peres kundzei, lūdzu. Gracias, senor presidente, por supuesto. Paldies, prieksēdētāja kungs. Vispirmām kārtām es, protams, vēlētos pateikties komisijas pārstāvēji par viņas teiktajiem ievadvārdiem. Mūsu lauksaimniecības un lauka attīstības komitejā mēs iestājāmies par augstas kvalitātes lauksaimniecības produktiem Eiropā. Tas ir mūsu galvenais faktors, ja tā varētu teikt. Un mūsu atzinums, mūsu ziņojums eh, palīdzēs lauksaimniekiem sniegt tradicionālus un arī citus produktus tirgū, tādus produktus, kādus pieprasa mūsu patērētājiem. Es eh, arī izteikšu pāris ievadvārdus un pēc tam došu vārdu saviem kol kolēģiem. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi labi, ka mēs eh, saglabājam šīs trīs certifikācijas un marķēšanas sistēmas. Un kā jau komisā, komisijas pārstāv teica, šīs sistēmas tiks saglabātas, jo tās ir atzītas par labām esam tradicionālo produktu marķējumu kvalifikācijas termiņš ir saglabāts tāds pats, kāds ir komisijas ziņojumā, un divas geogrāfiskā marķējuma sistēmas nodrošina ārkārtīgi augstu aizsardzības līmeni. Un šis marķējums attieksies gan uz Eiropas Savienībā ražotiem produktiem, gan uz ārpusē ražotiem. Tas attiecās arī uz geogrāfisko marķējumu, un tomēr es vēlētos uzdot komisijai vienu jautājumu. Kā komisija vērtē iespēju izveidot tādu instrumentu, kas lauksaimniecību apvienībām ļautu labāk uzsvērt savu produktu kvalitāti? Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, jo lauksaimniecības ražot lietotāju apvienības ir uzdevušas jautājumu un izteikušas zināmas bažas, ka šo lauksamniecības apvienību pārstāvi netiek pietiekami aizstāvēti. Jau pirms kāda laika, kad parlamentā tika pieņemts atzinums par lauksaimniecības produktu marķējumu, pacēlās jautājums par to, kāpēc komisija neko nav pateikusi tā saucamajiem kalnu ražotājiem produktu, kas nāk no kalnainiem apvidiem. Es uzskatu, ka ir svarīgi šeit ņemt vērā arī tirzniecības direktīvu. Un kāpēc šis jautājums ir nodalīts no regulas par eh, tirzniecības organizācijām, par tirgus organizācijām? Runājot par tirgus organizācijām, mēs vēlētos tehniskākus priekšlikumus, jo ir arī citi priekšlikumi, kur tiks sagatavoti. Un es kā referenta vēlētos redzēt līdzsvaru ātrāku noteikumu sagatavošanai. Un, protams, ka vēlētos uzdot arī divus konkrētus jautājumus. Šajā ziņojumā ir vairāki priekšlikumi 2004. un 2007. gadā. Runājot par putniem un olām, tas ir ticis svītrots no regulas. Un ja es visu esmu pareizi sapratusi, tad tādās nozarēs, kurās specifiskus noteikumus šis likumdošanas kopums neatri, neatrunā, tur tiks piemērot starptautiskie nosacījumi. Tie ir vispārīgi jautājumi, kurus es uzskatu komisijai būtu vērts atbildēt. Okay, Un kā jau es teicu, es uh, vēlētos uzklausīt arī citu kolēģu teikto. Vēlētos uzklausīt arī referentu teikto un politisko grupu pārstāvu teikto. Patreiz uh, man vēlme būtu sadarboties ar komisiju un mēģināt rast labākos un pareizākos risinājumus pēc iespējas lielākam patērētāju lokam, lai mūsu atzinums būtu pēc iespējas skaidrāks un lai vēlāk kopā ar padomu mēs beidzot varētu izveidot tādu likumdošanas pakotni, kas atbilst visu vēlmēm. Liels paldies! Tagad sāksim debatas. Aicinu visus pieviksēt šos svarīgos datumus. Nākamā darba grupa par kvalitāti 15. martā. Eh, teksta projekta izskatīšana 28. martā, grozījuma iesniegšanas termiņš 11. aprīlis un pieņ, paldāts pakotnes pieņemšana lauksaimniecības komitejā 25. mājas. Sāksim debates, vairāk kolēģi ir pieteikušies. Sāksim ar Ēmers kungu, lūdzu. Atēlā parola. Danke. Es... Paldies. Pirmkārtām es vēlētos uh, E, apsveikt faktu, ka šeit ir apvienotas vairāk, apvienot vairāki noteikumi. Galu galā lauksaimniecības jomā šie jautājumi ir ārkārtīgi būtiski. Mums ir jādomā par to, ka mēs prasām ļoti augstus standārtus no lauksaimniekiem, un mums vajadzētu līdz ar to viņus nodrošināt arī ar saprātīgiem noteikumiem attiecībā uz mārketingu un uzlaišanu tirku. Ja tas kļūs obligāti, tad Mēs līdz ar to atņemsim lauksaimniekiem šo mārketinga instrumentu. Šis mārketinga instruments e, var par tādu kalpot tikai tad, ja e, tas tiek normāli uztvērts reklāmā un laišanā tirgū. Tieši tāpēc es uzskatu, ka obligāti apzīmējumi būtu labi, jo tad tiem lauksaimniekiem, kas kaut ko dara, tiktu dotas priekšrokas. Es domāju, ka mums vēl uh, būs arī daudzas un garas diskusijas arī par citiem punktiem, bet tas bija tas, ko es gribēju teikt sākumā. Lielas paldies Reimerses kundzei. Tagad uh, vārds uh, Dorfman kungam. Lielas paldies priekšādētāji. Jā, es uzskatu, ka pamatos komisijas priekšlikums nāk pareizajā laika punktā. Un kopumā to var uzskatīt par labu priekšlikumu. Es domāju, ka ir patiešām pienācis laiks izcelsmes apzīmējumus vienādot un rast kopēju pamatu Eiropas Savienībā. Es uzskatu, ka vīna joma varbūt būtu tiešām jāizslēdz, jo, manuprāt, šajā jomā, kas pavisam nesen tika harmonizēta, būtu bezjēdzīgi vēlreiz iejaukties. Ja ir runa par izsāsmes um, apzīmējumu nozīmīgumu, tad jāatcerās par Dienvidu Eiropu, par Spāniju, Itāliju, Portugāli, kur šiem izsāsmes apzīmējumiem jau vēsturiski tiek piešķirta ļoti liela nozīme. Ziemeļa Eiropā tas tā varbūt nav. Domājot par šo komisijas priekšlikumu, es uzskatu, ka mums vajadzētu domāt par aktīvu šo apzīmējumu aizsardzību. Mēs varbūt varētu veidot kādus fondus, varbūt mēs varētu domāt par eh, šo apzīmējumu aizsardzību pasaulē. Ir jāatcerās, ka eh, pasaulē ir arvien vairāk dažādu viltojumu attiecībā uz šiem apzīmējumiem, piemēram, ja mēs atceramies par pārmedzānu sieru, par dažādiem aliem un tā tālāk. Es uzskatu, ka Eiropā mums vajadzētu par to padomāt. Tagad mēs varētu pieskarties arī kādam centrālam jautājumam. Referents kundze jau to pieminēja. Šajās diskusijās noteikti svarīgu lomu ieņems eh, lietotāji, patērētāji. Kā jau komisijas pārstāvis šodien minēja, mums ir jādomā par šo apzīmējumu pieejamību patērētājiem. Ir jādomā galvenokārt par šiem svarīgākajiem apzīmējumiem, kuriem tirgu ir liela loma. Uh, Šeit, es domāju, mums vajadzētu mēģināt eh, panākt divas lietas, kuras vajadzētu savstarpēji arī sasaistīt. Pirmām kārtām lietotājiem vajadzētu dot eh, spēcīgāku ieteikumi attiecībā uz šo apzīmējumu veidošanu. Es domāju, ka lietotājiem vajadzētu būt mm, lielākām iespējām izmantot šādus apzīmējumus. Piemēram, Eiropā ir daudz iespēju apiet šos apzīmējumus un ļaunprātīgi to izmantot, un līdz ar to lauksaimniekiem rodas dažādas problēmas, un viņi nevar gūt tādus ienākumus, kā tie būtu varējuši gūt. Īpaši mums vajadzētu domāt par pārstrādātajiem produktiem. Tas ir patiešām delikāts temats. Piemēram, ja runa par sviestmāzēm, kurās tiek izmantots prošuto šķīņķis, ja e, šo sviestmaizi uzskata par parastu sviestmaizi, tad īsnībā šeit rodas tiesību pārkāpums. Mums vajadzētu nodrošināt kontroli pār šādiem gadījumiem. Vēl kāds punkts. Skotas kunga ziņojumā jau bija par to runa par uh, kalnu apvidiem vai par produktiem, kas tiek ražoti šādos kalnu apvidos. Varbūt mēs varētu arī tos kaut kādā veidā apzīmēt vai arī ieviest atbilstošus noteikumus. Līdz šīm komisijas priekšlikumā šis jautājums bija iekļauts, tagad pēkšņi tas no šī priekšlikuma ir pazudis. Es to tā īsti nesaprotu. Mm, es uzskatu, ka parlamentam vajadzētu uzstāt, lai šis jēdziens atkal tiek iekļauts priekšlikumā. Vismaz uh, Tāds ir mans personīgais viedoklis. Uzskatu, ka patērētājiem vajadzētu zināt par šādu produktu esamību. Liels paldies um, Herbertam Dantāna kungam vārds. Liels paldies priekšsēdētāji kungs. Vispirms es vēlos atgādināt, ka mūsu kolēģis Koltas uh, ziņojumu ļoti uh, plaši atbalstīja parlaments, un tas, ko mēs neatrodam komisijas priekšlikumā, bet kas bija ziņojumā, mēs to mēģinām vēlreiz iekļaut eh, komisijas priekšlikumā ar grozījumu starpniecības. Pateicos komisijai par veikto darbu par to, ka esat aizstāvējuši mūsu argumentus starptautiskajās sarunās, lai varētu pieņemt šo ideju par izcēlesmes norādēm, jo īpaši sarunās Pasaules tirsniecības organizācijā tā ir lieta, kas tiešām ir jāuzsaka. Tomēr ir vairāki jautājumi, kurus es uzdevu komisijai. Pirmkārt, par to, kas tad būs ar tiem produktiem, kas ir ražot kalnu apvidos un to izcelsmi Tas bija arī mūsu dokumentos, bet tas vairs nav gala priekšlikumā. Kādēļ tas ir izņemts? Skota ziņojumā ļoti spēcīgi uzstājām uz to, ka ir saikne eh, pievienoto vērtību starp eh, šīs izcelsmes pārvaldību un par uh, daudzuma apmēru pārvaldību. Šī ideja īsti nav iekļauta ziņojumā, vēlos jau norādīt tagad. Mēs vēlamies vismaz divi deputāti iekļaut šo saikni ziņojumā ar grozījumu starpniecību. Vēl viens jautājums. Es nesapratu īsti sniegtās skaidrojumus par eh, šiem pārstrādātajiem produktiem. Ka šī identitāte no šīs identifikācijas tika izslēgti vairāki produkti, uz kuriem attiecas ļoti specifiska ražošanas metode. Šeit es runāju arī par eh, ļoti specifiskiem produktiem. Lūk. Grazie, Mišēdantē, molto chiaro interver. Paldies! Arī ļoti skaidri un vēl mans komentārs noslēgumā. Šmit, kungs, lūdzu. Thanks, President. Uh, I'll, uh... Paldies, priekšsēdētāji kungs, es runāšu ārkārtīgi īsi, jo izskatās, ka mēs visi esam viensprātis un komisijas ziņojums mūs visus apmierina. Ir ārkārtīgi pateikami, ka komisija tik lielā mērā ir ņēmuši vērā ziņojumu, pie kura mēs tik ļoti daudz strādājām, un tomēr uzskata, ka šī ir mūsu iespēja parādīt, kāda ir pievienotā vērtība, ja lauksaimniecības produktu ražotāji vairāk dosies uz kvalitatīvu tirgus nišu produktu ražotāju, ražošanu jo tiešām ir skaidrs, ka gan Eiropas, gan arī starptautiskā līmenī vietēji ražotiem produktiem ir ļoti liels tirgus. Mēs no mūsu politiskās grupas esam pateikami pārsteigti, ka tiesiskais ietvers ir skaidrāks, un mēs vēlētos, lai indikātori, lai kritēriji būtu ārkārtīgi adekvāti atrunāti, jo tas palīdzēs ik visiem. Es vēlētos uzsvērt Dantāna kungu un Dorfmanu kunga teikto par laupar kalnu periodiem, jo, piemēram, arī no Skotijas ir tā pati problēma. Tātad, vai tas parādīsies uz etiķes vai nē, mēs uzskatām, ka jā. Uzskatām, ka tas pats attiecās arī uz salām, jo tas eh, palielina mūsu lauksaimniecības produktu pievienoto vērtību, un varbūt, ka mēs varētu tālāk par šiem jautājumiem arī runāt. Paldies, Smita kungs. Kalinovski. Kungs, lūdzu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mam dwa pytania do komisji. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Burtiski divi, divi jautājumi komisijai. Pirmais, kāpēc komisija ir izvēlējusies tādu šauru uh, īsu tradicionālo kritēriju sarakstu tikai pārstrādātiem produktiem. Es uzskatu, ka tam būtu jātiecās arī uz izēvielām, jo ja mēs to ierobežojam tikai uz pārstrādātiem produktiem, tad sistēma vairāk ražotājiem neliksies attraktīva. Tad vēl ko nozīmē pārstrādāts lauksaimniecības produkts? Nākamais, kā komisija nodrošinās, ka visi šobrīd sistēmā reģistrētie ražojumi, produkti tiks automātiski pārnest arī uz jauno sistēmu? jo patreiz ierosinātie likumdošanas projekti izveidos jaunus kritērijus, un šajās likumdošanas projektos ir paredzēts arī pārējais periods. Bē, grazie! Labi, paldies, godētie kolēģi. Vēlos arī es izteikt dažus uh, gala komentārus pirms dodu vārdu komisijai, jo īpaši izdara direktorei Salas kundzei vēlos uzsvērt to, ko jau sacīja Dantēna kungs. Šeit ir daži ļoti svarīgi aspekti mūsu ziņojumā par kvalitāti Skots kunga ziņojumu un arī ļoti liels parlamenta vairākums atbalstīja šo ziņojumu, un tur ir argumenti. Uh, kas nav iekļauts šajā kvalitātes pakotnē, ko piedāvā komisija, jo īpaši runājot par uh, uh, pro programmāciju un tam līdzīgi. Cita starpā vēlos arī runājot arī par uh, šiem kalnu apidiem specifiskiem produktiem, ko arī jau minēja kolēģi iepriekš, to es arī vēlos minēt, un arī man ir jautājums komisijas pārstāvēji. Par kuriem produktiem šis STG, gā, kuri jau ir saņēmuši certifikāciju, un tagad ir nākas stājas spēkā jauni likumi, likuma nosacījumi, un tādā gadījumā arī varbūt, nu, būs nepieciešams piemēroties šiem jauniem nosacījumiem, jo viņu nosaukums vairs nav, nav reģistrēts, piemēram, Neapols pizza un tam līdzīgi. Te ir jāprezentē, zinām, preferen, eh, preferenču sistēma, jo atgādina, ka man nebija nepieciešami 5-6 gadi, lai saņemtu šo STG, un tagad atkal eh, mēs eh, nonākam šajā situācijā, kad pie, tiek pieņemta jauna pakotne, mums būs jāgaida 2017. gads, vai varētu mēs iedomāties šādu tādu preferenču vai privileģētu veidu, kā varētu iegūt tātad šos jaunos nosaukums un reģistrēties. Tātad paldies vispirms komisijai, pēc tam referentam. Muchas gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, godātās dāmas un kungi. Paldies par izteiktajiem jautājumiem un paldies par komentāriem. Raugoties uz Skota ziņojumu, ko parlaments pieņēma ar lielu balsu vairākumu, tad parādās, ka ir ārkārtīgi daudz punktu un aspektu, kuros mēs esam vienoti, parlaments un komisija, un daudz mazāk tādu, kur mūsu viedokļi atšķiras. Kā jau teicu, ir tādi, kuri papildina viens otru, un šeit jau parādījās jautājumi par dažādām sistēmām. Uh, Šeit tik uzdots jautājums par, eh, neteiksim, vienkāršāko sistēmu, bet varbūt vienkāršotāku sistēmu. Runa iet par brīvprātīgām schēmām, kvalitātes schēmām. Ja mēs runājam par tirgus indikatīviem aspektiem, tad 2007. gadā jau tika mēģināts apkopot kritērijus par dažādām kvalitātes schēmām, kuras tika atrunātas dažādās likumdošanas un tiesiskajos aktos, un mēs mēģinām to visu savilkt kopā un vienkāršot. Tātad centieni toreiz bija ne tikai vienkāršot un apkopot eksistējošo likumdošanu kaut vai pieņemsim putnkopības un olu jomā, mēs mēģinājām arī tālāk attīstīt eksistējošās normas un atrunāt katru atsevišķo nozari. Jā, arī runa gāja par pārejas schēmām. Vēl viens jautājums, kas tika uzdots, ir tā saucamie kalnu apgabalu produkti. Un kāpēc tas nav komisijas priekšlikumā? Atbilde ir sekojoša, ka sākotnējais priekšlikums tiešām iekļāva kalnu apgabalu produktus, bet jāsaka, ka kalnu apgabalu ražojumi ir ārkārtīgi sarežģīts un daudzšķaitnēns laiks, lauks. Un pēc sīkākas analīzes un pārskatīšanas mēs vēlējāmies nākt klajā ar tādu tiesisku aktu, kas būtu vienkāršāks, pēc iespējas labāks un kur būtu vienkārši izmantot un realizēt dzīvē, un kurš nevis tikai vienkārši pieminētu kalnu apgabalu produktus, bet arī runātu par tiem. Un ja jau mēs vēlamies par tiem runāt, tad bija jārunā par bezmaz katru konkrētu atsevišķu, un tāpēc mēs izvēlējāmies vispār to no šī likumdošanas akta izņemt laukā. Katrā ziņā, jā, kā jau teicu, mēs vēlējāmies likumdošanu padarīt adekvātu. Runājot par konkrētu produktiem un specifiskiem produktiem. Vēlētos vēlreiz atgādināt, ka patreiz spēkā esošā sistēma ir ļoti sarežģīta, jo šāda veida tā saucamie aizsargātie, ar kvalitātes schēmu aizsargātie produkti, tas nav, in, tas nav intelektuālais īpašums. Mēs vienkārši aprakstam tos ražojumus tādā veidā, kādā tiem ir jābūt ražotiem, pārstrādātiem, lai viņi varētu sagrabāt šo kvalitātes schēmas marķējumu. Un, piemēram, citi produkti, kuri tiek ražot konkrētajā reģionā un kuri atbilst noteikumiem, tad viņi arī var tikt marķēti ar konkrēto kvalitātes marķējumu. Un tas palīdzēs uh, patērētājiem. Pie tam mūsu agri ģenerāla direktorāta mājaslapā mēs esam izveidojuši speciālu padomu došanas lapu patērētājiem. Kā jau teicu, mēs vēlējāmies tādus noteikumus, kuri gan ražotājiem, gan patērētājiem ļautu produktu saturu un jēgu labāk saprast. Nākamais par jau reģistrētajiem produktiem, lai nebūtu tā, ka mēs šos noteikumus uzspiežam tiem produktiem, kuri jau ir reģistrēti kā ar konkrētu marķējumu, uz tiem e, šie jaunie noteikumi neatiecās. Runājot par likumdošanas pakotni, tad patreizajā situācijā mēs e, atbalstam to aktīvo lomu, kāda būtu lauksaimniecības ražotāju organizācijām aktīvo lomu tādā ziņā, ka viņi var apkopot gan zināšanas, gan arī ekonomiskos resursus, lai konkrēti ieņemtu tirgus nišu, kas uh, pilnīgi noteikti viņu produktiem ir. Varbūt problemātiskās as aspekts šeit būs tāds, kā rast risinājumu uzkrāto lauksaimniecības produktu krājumiem. Pilnīgi iespējams, ka ja mēs mēģinātu runāt par apjomiem, tātad ir lauksaimniecības produktu ražotāji, kuri runā par kaut kādu konkrētu teritoriālu produktu tikai līdz konkrētam daudzumam. Tad patreizējie konkurences noteikumi, šeit kaut vai varētu pieminēt eh, piena kvotu pakotni. Un ja mēs vēlētos tos pašus noteikumus piemērot citiem lauksaimniecības produktiem, tas diez vai ir iespējams. Mums ir jāskatās katra situācija, jāizvērtē katra situāciju atsevišķi. Nevēlos šeit vilkt pilnīgas paralē, paralēlas ar piena regulu, bet izrādījās, ka situācija katrā gadījumā ir jāvērtē atsevišķi. Mēs vēlamies, lai lauksaimniecības produktu ražotājiem būtu brīvība ražot, ko viņi vēlas, bet sniegt informāciju par to. Paldies! Arī referenta vēlas vēl teikt dažus pēdējos vārdus pirms noslēdzam diskusiju, lūdzu. Sí, muy brevemente, simplemente para. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pavisam lakoniski. Vēlējos pateikties komisijas pārstāvei par viņas sniegtajām atbildēm uz mana kolēģa jautājumiem. Jā, ir jautājumi, kuros mēs esam pilnīgi vienisprātis, ir tādi, kuros esam drusku vienisprātis, un ir tādi, kuros būs vēl nepieciešams tālāks dialogs, lai vienotos par galīgo versiju. Jā, kolēģi jau uzdeva veselu virkni jautājumu, un tas vienkārši pierāda to, cik ļoti lielā mērā mēs esam nobežījušies par to, ka būs tāda pasākuma un procedūras, kuras atbalstīs parlamenta deputātu vairākums, un būs tādas, kuras ne. Un ja komisija un parlaments vēlas sasniegt mūsu kopīgo mērķi, proti vienkāršot visu sistēmu un procedūru, tad tuvākajos mēnešos mums par to vēl būs jārunā. Vēlreiz, godākie, godātie kolēģi, es atbalstīšu jau kādu veidu komentārus no jums un sadarbosimies. Paldies! Paldies vēlreiz atgādinu dātumus. Nākamā darba grupa par kvalitāti 15. marts. Izvērtēsim uh, ziņojumu projektu 28. martā, grozījuma iesniegšanas termiņš 11. aprīlis un balsojums komitejā 25. Uh, mājas. Tādējādi varam arī uzskatīt, ka tīsēders tad ir pieņemt ļoti svarīgi arī lēmumi ar koordinatoriem kuriem esam arī piešķīruši dažādas iniciatīvas ziņojumus. Ja vēl kāds vēlas uh, iegūt informāciju, tad sazinieties ar koordinatoriem. Vēlreiz atgādinu, ka 15.03. pēcpusdienā sanāksme par kopēju lauksaimniecības politiku notiks plenārsēdes plenār zālē. Tas arī viss. Paldies! Uh, Labu apetīti! <laughs> Grazie. La semaine prochaine.